cominciare. Atsāksim darbu. Turpināsim skatīt darba kārtību. Mums eh, tagad ir darba kārtībā cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskie izmēģinājumi. Uh, Tagad uz piecām minūtēm došu vārdu Rivāzī kundzei, kur ir referenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, mēs runāsim par ļoti svarīgu tematu. Tas ir par klīniskiem izmēģinājumiem. 2001. gadā bija direktīva, uh, kura jau bija svarīgs etaps izstrādājot normas attiecībā uz klīniskiem izņēmu, izmēģinājumiem gan savienības līmenī, gan starptautiskā līmenī. Un pēc tam komisija norādīja, ka uh, uh Eiropā uh, klīniskie izmēģinājumi uh, uh, ir problemātiski un tur uh, ir ļoti ilgi termiņi un uh, problēmas ar harmonizāciju. Un tad mēs eh, tagad skatām šo regulu, un eh, šeit ir trīs galvenās lietas. Pirmkārt, pieeja datiem, eh, datu caurskatāmība, un es gribētu uzsvērt, ka tas, ka ir pieeja datiem, tātad anonīmiem datiem, uh, ja kāds medikaments ir atļauts, autorizēts, vai varbūt var veikt pētījums pacientu līmenī, kuri ir slimnīcās un ir svarīgi, lai jebkurš cilvēks var piekļūt šiem datiem, lai šie pētījumi netikt veikti atkal. Un gribēju jums sniegt uh, informāciju, kas ir no paša uh, pirmā vieta, jo mums um, Eiropas zāļu aģentūra un uh, Gido Razī direktors uh, sniedza mums informāciju par humira medikamentu, par kur ir veikts pētījums, un tad, tad tur tika sniegta atļauja laist šo tirgu, medikamentu tirgu, un laboratorija prasa, lai šajā viņu mājaslapā tiktu izņemtas uh, klīnisku izmēģinājumu rezultātu, jo tas ir komerc noslēpums un um, arī. Uh, datu aizsardzības jautājums. Tātad uh, vajadzētu atļaut uh, šos datus uh, izdot, jo tagad jūs saprotiet, ka uzņēmumi šī nozara negrib, lai uh, mēģinājumi, izmēģinājumi rezultāti ir pieejami. Uh, Un te ir runa par intelektuālo īpašumu. Un uh, šeit grozījumos uh, es to esmu minējusi. Tas ir 1049 padomas regula no 2001. gada runājot par uh, pieeju komisijas padomas un parlamenta dokumentiem. Tātad mums ir jau kādas iespējas piedāvāt pieeju šiem datiem uh, Uh, balstoties šo regulu. Un es domāju, ka man un um, mums visiem uh, šī pieeja uh, datiem, izējas datiem, dokumentiem, protams, anonīmiem datiem mums nav jāzina, kurš tad bija tieši šis slimnieks. Tas ir ļoti svarīgi pieeja šiem datiem. Otrais svarīgais elements šajā regulā ir ētikas komiteja. Komisijas priekšlikums gandrīz bija Uh, izsvītrojas ētikas komiteju, un mēs tomēr vēlamies saņemt atļauju no ētikas komitejas pirms nacionālās iestādes uh, dod atļauju šos pētījumus veikt. Ir svarīgi, lai pacienti būtu pareizi informēti, lai tiktu pārbaudīts, ka visi protokoli ir atbilstoši un tā tālāk. Tātad mums tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums ir jāpanāk arī, lai inovācijas balstoties uz caurskatāmību vienmēr uh, radītu paaugstināts un nevis pazemināts standartus. Piemēram, Francijā ir uh, kādas 40 etikas komitejas, bet Itālijā ir kāds 200, un uh, mēs uh, Uh, grozījumos prasījām, lai būtu kaut kāda vismaz ceļu kārte vai notiekuma kopīgi, lai harmonizētu šīs ētikas komitejas, lai varētu veikt arī uh, starpvalstu pētījumus. Un pēdējais tās ir definīcijas, jo mums 2001. Uh, gada direktīvā bija ļoti labas definīcijas, un tās tika pārņemtas šajā regulā, un mēs gribētu atgriezties pie tādām precīzākām definīcijām. Un pēdējais jautājums. Uh, tie ir klientiskie pētījumi, kur ir uh, neliela iejaukšanās. Par to noteikti būs vēl diskusijas. Ir uh, tādi pētījumi, kur uh, tiek testēti medikamenti, un tad ir tādi pētījumi, kur nav obligāti nepieciešama a, uh, apdrošināšana. Es negribētu nodalīt a, uh, šos divus veidus pētījumu. Uh, Un uh, mēs redzējām mediātoru gadījumā, pat ja medikaments ir uh, certificēts, tas nenozīmē, ka tas ir nekaitīgs. Un pēc tam tika veikts vēl viens pētījums, uh, uh, un tur tika uh, konstatēti rezultāti, kāda nebija konstatēta pirmajā pētījumā. Tātad šis ir tāds temats, kas noteikti cilvēkos izlaisīs skaislības, un ceru, ka kolēģi arī kaislīgi iesaistīsies diskusijās. Paldies! Sī. La parola. Paldies. Un tagad uh, vārds Prodīkundzei. Uh, she's the shadow rapporteur for the EPP group. Es runāšu savus kolēģus Francā Grostets vārdā no tautas partijas grupas. Uh, komisijas priekšlikums par uh, regulas pārskatīšanu attiecībā uz klientiskiem izmēģinājumiem. Es atbalstu šeit komisijas uh, mērķi vienkāršot iesniegšanas uh, procedūras uh, attiecībā uz klientiskiem izmēģinājumiem. Es esmu satraukusies par to, ko referenti minēja par šīs zemes intervences klientiskiem izmēģinājumiem. Internal organizations of the bodies involved in approving clinical trial application with each member state. On the other hand, No otras puses, tā kā ētikas komitejas ir iekļautas atļauju izsniegšanas procedūrā, tad vajadzētu iekļaut likumdošanā prasību Uh, ka um, nevajag atsevišķu balsu. Which go far beyond of what would uh, be accepted to secure balance between the need to Lai nodrošinātu līdzsvaru starp to, ka ir nepieciešama papildus informācija par visiem klīnisko izmēģinājumu rezultātiem, lai nodrošinātu konkrētu iespēju labāk veikt konkurence. Izskatot arī citu aspektu, kas ir saistīts ar datu aizsardzību, piemēram, publiska datu publiskošana nav pieejama un ir jāaizsargā arī uzņēmumu, uzņēmumu dati un arī tie dati, kuri ir saistīti ar pacientiem, kuri ir iesaistīti klīniskajos izmēģinājumos. Un tomēr ir jāizvairās no konkurences skropļošanas jo kliniskajiem izmēģinājumiem Eiropā ir jātiek veiktiem. Klinisko izmēģinājumu rezultātiem ir jātiek nopublicētiem laikā, kad tas ir paredzēts pētījuma darba grafikā, lai klinisko izmēģinājumu rezultāti būtu pieejami gan zinātniekiem, gan arī mediķiem. Tas nāks par labu Eiropas klinisko izmēģinājumu organizēšanai. Lai izvairoties, izvairīties no negodīgas konkurences ir ārkārtīgi svarīgi. Ētisko komiteju loma šajā komisijas priekšlikumā nav skaidri atrunāta, un tomēr mums vajadzētu ievērot subsidiaritātes principu īpaši šajā momentā. Uh, Mums vajadzētu mēģināt rast līdzsvaru starp to, ko vajadzētu un ko nevajadzētu pieminēt tekstā saistībā ar šo tēmu. Es neesmu pret ciešāku sadarbību starp ētikas komitejām, un tomēr mēs nedrīkstam izņemt to vispār no teksta, visbeidzot retajās un ārkārtīgi retajās slimībās tās nedrīkst tikt izņemts no klinisko pētījumu saraksta. Kliniski izmēģinājumi, kur ir saistīti ar to ietekmi uz slimnieku stāvokļu pasliktināšanos, arī kliniski izmēģinājumi par ļoti retām slimībām ir svarīgi. Dalību valstīm ir jāsaprot, cik ir svarīgi šādus kliniskos izmēģinājumus veikt arī reto slimību gadījumā. Un eh, visbiežāk kliniskie izmēģinājumi šādās slimībās ir saistīta ar ļoti mazu pacientu skaitu, un bieži vien šie pacienti ir izmētāti pa visu Eiropu. Paldies! Tas bija Francois Grostets teiktais. Grāci, la parola Correira de Campos. Paldies, Correira de Campos kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir, uh, um kolēģi Mišel Rivāzī. Este... Es gribētu pateikties eh, kolēģei Rivāzī par šo tekstu, par šo komisijas priekšlikumu. Savas eh, profesionālās eh, dzīves laikā esmu bijis veselības valsts sekretārs. Vairākus gadus biju arī veselības ekonomikas pasniedzējs un uh, arī zinu par šiem klientiskiem izmēģinājumiem. Bet eh, nav saistības starp to, kādi ir klīniskie izmēģinājumi dažādās dalību valstīs par vienu un to pašu farmakoloģisko produktu. Tieši pretēji, patreizajā situācijā klīniskie pētījumi notiek pēc konkrēta saraksta, un, protams, ka kliniski izmēģinājumi ir ārkārtīgi svarīgi zinātnē un pētniecībai, un ir jābūt skaidri atrunātai procedūrai. Un tomēr šiem šai procedūrai, šiem noteikumiem ir zinām priekšnoteikumi. Mums ir jāharmonizē visu klīnisko izmēģinājumu rezultātu apkopošanu dažādās dalību valstīs. Vēl bez tam mums vajadzētu veicināt eh, datu apkopošanu centrālā datubāzē, ja tas ir iespējams. Vēl bez tam vajadzētu nošķirt dažādus klīniskos pētījumus dažādos riska līmeņos. Un eh, vajadzētu arī paredzēt zinām atlīdzību tiem, kuriem varbūt konkrētās zāles izmēģinājums ir nesis fizisks vai garīgs ciešanas. Jo, protams, eh, joprojām pie šīs procedūras mēs strādājam, uh, un tā ir gan pluss, gan arī sava mīnusi. Tagad par ētiskajām komitejām. Jautājums ir ļoti delegāts. Kā jau referenti teica, ir ļoti svarīgi, lai ētiskās komitejas eh, savu darbu darīt pēc iespējas objektīvāk, jo pat vienam nepareizam vārdam var būt ļoti tālajos negatīvas sekas lai kliniski izmēģinājumi tiešām nāktu par labu farmakoloģisko produktu attīstībai, mums ir jāstrādā visiem kopā, un bieži vien ir tā, ka pozitīvie aspekti, kurus jau iepriekš varēja paredzēt, tiek uzsvērti un negatīvie vispār noklusēti. Tām nedrīkst būt. Rivasī kundze pieminēja klinisko izmēģinājumu dažādās pakāpes un arī to, kā tiek nošķirti dažādu slimību klīniskie izmēģinājumi. Mēs runājām arī par laika grafikiem, jo bieži vien pēc klīniskā izmēģinājuma zāles palaišana tirgu jau ir it kā pati par sevi saprotama lieta, un tomēr tā tam nevajadzētu būt. Klīniskie izmēģinājumi ir tikai viena pētījuma daļa. Tiem ir paredzēti konkrēti laika grafiki, Šos laika grafikus ļoti bieži ir gandrīz neiespējami pagarināt, kaut arī dažkārt klīniskajam izmēģinājumam to vajadzētu. Un atbildīgajām iestādēm būtu pēc tam ļoti uzmanīgi jāizskata piešķirtās atļaujas un klīnisko izmēģinājumu rezultāti. Pie tam, eh, lai nebūtu tā, ka klīnisko izmēģinājumu plusi tiek uzsvērti un mīnusi noklusēti. Šāda tendence šobrīd tirgu ir vērojama. Un eh, šobrīd dalību valstīm ir dotas sešas dienas, lai paziņotu par kādu nepatīkamu atgadījumu. Es domāju, ka mums vajadzētu pārskatīt visu šo procedūru un pārskatīt to detaļās. Komisijas priekšlikumā ir iekļauts, ka Eiropai ir jākļūst konkrēt spējīgākai lieliski, bet nedomāju, ka komisijas priekšlikums to veicinās. Es nedomāju, ka mums izdosies sasniegt šos mērķus, jo tas liks uz spēles patērētāju drošību, un mēs to nedrīkstam pieļaut. Johnson kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es jums eh, sniegšu vispārīgs dabas komentārus. Vispirms, vēlētos uzteikt komisijas priekšlikumu un arī tos vienkāršojumus, kas tajā ir iekļauti, proti samazināt administratīvo slogu un eh, izveidot vienotākus priekšnoteikumus klīniskajiem izmēģinājumiem Eiropas Savienības līmenī. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šajā diskusijā uzsvērt arī to, ka nākotnē ir ļoti svarīgi uh, lai Eiropā tiktu veikt klīniska izmēģinājuma un nevis tie outsourcēt uz citām valstīm. Ir ļoti svarīgi, lai pētījumi palikt Eiropā klīniskie izmēģinājumi, jo tas noteikti veicinās labāku veselības aprūpu un labāku slimnīcu tīklu Eiropā. Šajā darbā ir ļoti svarīgi uzsvert arī to, cik labi mums izdosies savērpt kopā zinātni un pētniecību un veselības aprūpas sistēmu kā arī tos, kur ir atbildīgi par sabiedrības veselību dalību valstīs, pēc tam neatkarīgi no tā, vai tā ir veselības aprūpas iestāde privātā režijā vai valsts pārvaldībā. Komisijas priekšlikumā priekšlikums par administratīvo procesu vienkāršošanu starp dalību valstīm tomēr uh, neizslēdz, ka starp dalību valstīm ir arī ētisko komisiju darbā zināmas atšķirības. Es vēlētos detalizētāk uzzināt, kādas ir šīs ētikas komiteju darbības priekšnoteikumi dažādās dalību valstīs. Un tomēr es piekrītu referentē, ka ļoti svarīgi ir tas, lai klīnisko izmēģinājumu rezultāti agrāk vai vēlāk būtu pieejami ne tikai zinātniekiem, bet arī vispārējai publikai. Šeit jau izskanēja, ka svarīgi ir izveidot adekvātus laika termiņus, lai klīniskie izmēģinājumi un tā saucamie pamata dati, neapstrādāti dati, varētu būt pieejami arī citiem izvērtēšanai, un tādējādi mēs pasargāsim gan pacientus, gan arī iedzīvotājus. Paldies! Grazie, kolēģa Karvājo, prego. Karvājo kundze, paldies! Es vēlētos pateikties eh, referentei un arī tiem kolēģiem, kur runāja vēl pirms manis. Vēlētos uzsvērt četrus punktus. Pirmais, cik ļoti svarīgi ir salīdzinoši klīniskie pētījumi. Otrs, to jau vairāk kolēģi šeit pieminēja, cik ļoti svarīgi ir uzlabot informācijas pieejamību ne tikai pētniekiem, bet arī, zina, bet arī iedzīvotājiem. Uh, arī tas, cik svarīgi ir runāt par drošību, drošības jautājumiem saistītiem ar kliniskajiem izmēģinājumiem. Lai drošības jautājums noteikti ne tikai sponsori, bet arī paši, kur piedalās. Un visbeidzot, Es uzskatu, ka šajā atzinumā ir svarīgi runāt arī par to, ka klīniskie izmēģinājumi, kas tiek veikti jaunatīstības valstīs un trešajās valstīs, lai arī tiem tikt izvirzīt zināmi ētiski standarti. Tas ir saistīts gan ar datu apkopošanu, gan ar uh, nosacījumiem, kādos klīniskie izmēģinājumi tiek veikti, jo šobrīd Eiropa sponsorē klīniskos izmēģinājumus trešajās dalību valstīs. Un eh, tiem vajadzētu atbilst pilnīgi visiem ētiskajiem principiem. Mums ir tapis zināms, ka nevienmēr klīniskie izmēģinājumi ļoti nabadzīgās valstīs nolikt pēc augstākajiem ētiskajiem standartiem, un šis jautājums būtu jāsakārto. Paldies! Grāce. La komisione. Paldies, komisijas pārstāvis. Paldies, priekšsēdus kundze. Pirmkārt, es gribētu pateikties referentei par grozījumiem un nedaudz paskaidrošu. Esošā, spēkā esošā direktīva uh, tika sarakstīti tā, tādā veidā, kas palīdzēja lieliem zāļu ražotājiem īstenot šos uh, zāļu izmēģinājums stabilās, stabilas likumdošanas pamata, kas atļauj to veikt diezgan harmonizētā veidā. Taču 2007. gadā vairāk nekā 40% pētījums veids neatkarīgi pētnieku, zinātnieki, publiskas institūcijas, pētniecības iestādes un uh, Tātad ir daudz arī nekomerciālo klinis, klinisko pētījumu. Katra lielā vēža pētniecības institūcija var jums to apstiprināt. Un tieši attiecībā uz viņām mums ir jāpiemēro likumdošana. Liela atšķirība attiecībā uz to, kā process tiek dalībvalstīs organizēts, tas ir balstīts uz eh, nacionālām tradicijām un ekspertīzes pieejamību. Mēs gribam respektēt subsidiaritāti, gribam iejaukties šeit, ja ētikas komisijas ir pietiekoši iesaistīts. To visņemot vērā ir vairāki jautājumi. Centošīs visus uzskaitīt. Pirmkārt, eh, klīniskie pētījumi ar maz iejaukšanos. Tā ir starptautiska praksē, to esam mēģinājuši pārņemt nevis ražotāja interesēs, jo parasti ražotāji izstrādā jauns medikaments. Šeit mēs runājam par ārstēšanas veidu uzlabošanu, īpaši hematoloģijā un, un Mm, šeit ir spēkā normāli atbildības un apdrošināšanas eh, noteikumi. Šeit mēs runājam par pacientu ārstēšanu klīniskos pētījumos ar zālēm, kas ir autorizētas un informācijas uzglabāšana par to, kas attiec uz ētikas komisijām. Kā jūs varbūt ziniet, dažādās dalībvalstīs tam ir ļoti atšķirīgi uzdevumi. Mēs neuzskatām, ka tas būtu iespējams vai pat vēlams to visu vienveidot, tādēļ ir svarīgāk novērtēt e, to dalību valstīm vai arī lokālā vai federālā līmenī. Es gribētu uzsvērt, ka ir neprecīzi apgalvot, ka ētikas komisijas vairs nav iesaistīts izvērtēšanā, kā īpaši presē ir izskanējis pēdējo dažu dienu gaitā. Taču ņemot vērā e, reakcijas, ko tas ir izraisījis, Mēs esam atvērti risinājumiem, kas varētu šāds aspekts precizēt, tas tiks ņemts vērā un ir izteikti piedāvājumi NV komitejā, kas ir vadošā, arī padomē, noteikti tas tiks apspriests. Eh, procedūru, kā izvērtēt kliniskā pētījuma pieteikumus. To nedarīs dalībvalsts, to darīs visas iesaistītās dalībvalsts kopīgi, tātad neatsevišķi. Es gribētu uzsvērt, ka lēmums visbeidzot būs nacionālā ziņā, nacionālā iestāžu ziņā. Lēma pieņemšana netiek pieņemta kolektīvi ES līmenī. Visi lēmumi, kur ir iesaistīts ētikas komisijas, ir nacionāla līmenī, kas attiec uz caurskatāmību uzsvēršu, ka mēs runājam par divām lietām, kas dažkārt tiek jauktas. Pirmkārt, pētījumu uh, dati, kas ir uh, regulātora ziņā, uh, dažkārt uz marketingam tiek izmantot, bet otrkārt datu caurskatāmība vispār kopsavilkumos akadēmiski, ar esošiem medikamentiem, ar jauniem. Kā jau ir Rivāzī kundze pareizi norādīja, tas ir e MEA ziņā un komisija pilnībā atbalstīja e MES ierosinājums attiecībā uz klīnisko pētījumu datiem. Pēc pētījuma noslēgšanas dati tiek publicēti, taču Mēs atbalstam, mans komisārs stingri atbalsta profesoru Rāzī un e, Rivāzī un Emea. Par šo pieteikumu mēs e, runājam par datu izmantošanu pētniecībai kopumā. Jāpublicē gadu pēc klīniskā pētījuma noslēgšanas šie dati. Komisija rūpīgi izvērtēs ierosinājumus, ko ir izteikusi Rivāzī kundze, un arī pārējie referenti pārējās komisijās, kas ir iesaistīti šajā darbā, taču jāpatur spēkā, prātā, ka šie notiekumi tiks attiecināt ne tikai uz lieliem zāļu ražotājiem, bet arī uz maziem neatkarīgiem pētījumu iestādījumiem. Šie dati ir tā vai tā jānodod EMEA vai Nacionāla regulātora pārziņā un ME var pieprasīt visu datu, skaitā arī individuālos datus, un tā vadās no prakses, ka principā visi dati ir publicējami ar ļoti nelieliem ierobežojumiem attiecībā uz komerciāli sensitīviem datiem, kas var, piemēram, būt saistīti cieši ražošanu. Klinisko pētījumu ziņojums, par ko ir runa grozi, zi, uh, pielikumā, attiecas uz. Eh, eh, tā tad ir nekomerciāliem pētniekiem jāizvērtē zinātniekiem šie apstākļi bez mērķa mārketinga autorizācijas uh, eh, uh, pieprasījumu iesniegt. Visbeidzot, man jāsaka, ka diskusijas ir tik tā pavirzījušās, un parlaments ir ieguldījis tajā lielu darbu, un tas mums liek cerēt, ka šī sasaukuma laikā mēs šo, varēsim, šo direktīvu varēsim pieņemt. Situācija pat labāk ir īpaši sarežģīta nekomerciālajiem pētniekiem, un tas ir jāmaina. Paldies! Paldies, Mišēl, arī Vazī lūdzu. Bet d'abord, je remercie tous mes collègues et tout... Vispirms paldies visiem kolēģiem. Paldies visiem, kas izteica savus komentārus. Manuprāt, mēs esam daudz maz vienisprātis par pacientu aizsardzību, par ētikas komitejām, par pie datiem, un es rīt jums nosūtīšu Tātad rīt es eh, jūs ielūdzu uz eh, sanāksmi, kur būs eh, dažādi pārstāvi no komisijas, no medikamentu pārs, ražotāju pārstāvjiem, kur mēs varēsim apspriest pieeju datiem un datu bāzēm. Tātad viena būtu komisijai, viena būtu Eiropas zāļu aģentūrai, un tas viss ir jāharmonizē. Uh, Komisijai uh, vajadzētu drīzāk sniegt atļaujas veikt izmēģinājumus. Uh, tātad tagad tā ir, un uh, zāļu aģentūra atļauj uh, laist zāles tirgu, un varbūt to vajadzētu kaut kā harmonizēt. Rīt pusdivos, ja nemaldos, sāks šī sanāksmes, kuru aicinu. Bene, grazie. Ricordo che il tempo per gli emendamenti scade il 26 febbraio. Atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. februāris 12. Un tagad pāriesim pie nākamā punktu darba kārtībā. Tur ir runa par uh, reglamenta 70. panta 4. punktu, saskaņā ar kuru mums ir jāsniedz uh, informāciju par notiekošo darbu trialogos. Tā kā vēl visi nav ieradušies, Belet kungs, ja jūs vēlties, jūs varat izteikties uzreiz. E ir runa par uh, to, kāda situācija ir ar notikušiem trilogiem, un arī uh, rīt būs uh, viens trilogs. Izteikšos pēc iespējas īsāku, jo mums ir tikšanās četros. Īsumā pastāstīšu, kāda ir situācija <clears throat> kas uh, notiks ar rītdienas trialogu. Manuprāt, mēs esam guvuši būtisku progresu, bet vēl visu nesam panākuši. Esam optimistiski par uh, rītdienas sēdes rezultātu, bet nav vēl droši, ka panāksim galīgo kompromisu, galīgo vienošanos. Vispirms ļaujiet man pateikt šo to par uh, um, to, par ko ir šis priekšlikums direktīvai. Te ir runa par atbildīgās iestādes pilnīgu neatkarību, kas ir atbildīga par uh, offshore platformu strādnieku drošību. Un eh, jānodrošina, protams, arī, lai šāda uh, darbība neietekmētu negatīvi vidi. Uh, Un šeit ir tāda kā, tāds kā Ķīnas mūris starp šo kompetento iestādi, kas ir atbildīgi par vides un drošības aspektiem, un no otras puses tām iestādēm nacionālajās administrācijās, kas ir atbildīgas par ekonomiskajiem elementiem, par ieņēmumiem, kādi ir no šādām um, operācijām, no um, ieguvas operācijām jūrā. Mēs esam panākuši varbūt nelielisku, bet labu uh, Uh, kompromisu starp parlamentu un padomi par šo uh, ļoti svarīgo jautājumu par šo jauno direktīvu. Vēl viens ļoti svarīgs elements ir atbildība. Protams, kurš ir atbildīgs un kas tad notiek ar atbildību vides un ekonomikas jautājumos attiecībā uz uh, jūras iegūst platformām. Es domāju, ka parlamentam ir izdevies uh, panākt savu mērķi. Šeit uh, mēs uzsvērām to, ka mums, protams, uh, jāņem vērā arī ekonomiskā atbildība, tātad operatoriem, kuri īsteno šādas um, darbības jūrā, e, viņiem ir nepieciešama gan tehniskā, gan finansiālā kapacitāte, lai sektu uh, ja ir kādas negatīvas uh, vīdes vai ekonomiskas sekas šīm operācijām. Un es domāju, ka mēs esam panākuši labu vienošanos par šo izšķirīgi svalīgu, svarīgo punktu. Vēl viens elements, kas uh, parlamentam ir ļoti svarīgs, protams, ir uh, sabiedrības iesaistes jautājums, proti, ka visos uh, Eh, šādu jūras platformu eh, pasākumu posmos eh, sabiedrība ir pilnībā iesaistīta, informēta. Es domāju, ka mēs rīt varēsim rast vienošanos arī par šo jautājumu. Mēs esam jau gandrīz panākuši vienošanos, bet uh, ir svarīgi, lai sabiedrības iesaistīšana uh, tiktu iekļauta šajā jaunajā direktīvā. Tas jau gandrīz ir panākts pilnīgi simtprocentīgi vēl nē, bet es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Un vēl viens pēdējais punkts, Sartorija kundze, par globālo dimensiju. Tas arī ir elements, ko iesniedz parlaments, runājot par uh, Eiropas Savienības uzņēmumu darbību globālā mērogā Tā ir direktīva, kas, protams, attieksies uz uh, Eiropas Savienības ūdeņiem, Eiropas Savienības teritoriju, bet mums vajadzētu būt uh, piesardzīgiem, lai mēs nepārslogotu sevi, jo uh, uzņēmumi, kas darbojas Eiropas Savienībā, viņiem būs jāziņo arī par negadījumiem, kas būs notikuši ārpus Eiropas Savienības ūdeņiem, jāziņo iestādēm Eiropas Savienībā. Tātad es uh, tā īsi jums pastāstu, kas eh, tur ir rakstīts. Tātad Eiropas Savienībā reģistrētas kompānijas, kas eh, eh, veic šādus pasākumus jūrā vai okeānā kaut kur ārpus Eiropas Savienības ūdeņiem, viņiem, ja notiktu negadījums, būtu par to jāziņo arī iestādēm Eiropas Savienībā, lai no šādām situācijām varētu mācīties. Otrs elements, kas attiecas uz šīs direktīvas globālo dimensiju, ir tas, ka ka profilaktiskā, ja preventīvā politika, tātad šis uh, politikas dokuments, uh, tam ir, uh, tas ir jāievēro ne tikai uzņēmumiem Eiropas Savienībā, bet arī ārpus Eiropas Savienības, un tas ir labi, ka mums ir izdevies um, arī saprast, ka šim preventīviem elementam ir jābūt uh, visur iekļautam. Priekšsādātājs kundze, varbūt ļausiet pieminēt arī pēdējo punktu, kas ir tāds uh, jūtīgs punkts par Arktiku. Ir vairāki grozījumi, kas tika iesniegti. Um, daži gribēja uh, aizliegt vai uh, ieviest moratoriju šādām darbībām Arktikā. Un uh, Un grozījums, ko pieņem vairākums parlamentā, nosaka. Jā, protams, mēs nevaram aizliegt Arktikā uh, šīs uh, operācijas uh, jūrā uz platformām, um, kaut vai tā iemesla dēļ, ka tur nevienā Eiropas Savienības dalībvalstī nav teritoriālie ūdeņi. Tur, protams, ir dažādas kļūdas šajā jautājumā, bet, diemžēl, tā ir. Uh, uzņēmumi, kas gribētu īstenot, tātad no Eiropas Savienības, kas gribētu sākt šādas uh, darbības jūrā, Arktikas ūdeņos, viņiem būtu eh, nepieciešams attiecīgais aprīkojums, lai ārkārtas situācijās varētu attiecīgi reaģēt. Un tāpēc mēs ieviesām uh, uh, gatavību Uh, reaģēt uz naftas noplūdēm. Tātad jābūt uh, instrumentiem, uh, aprīkojumam, lai reaģētu uz naftas noplūdēm ļoti sarežģītos vides un arī ģeogrāfiskajos apstākļos. Un um, tas attiec uz Arktiku, bet tas var attiekties arī uz citām teritorijām, kaut vai Ziemeļjūrā vai Vidusjūrā. Uh, Tātad, ja mēs runājam par uh, meteoroloģiskajiem apstākļiem vai uh, vides apstākļiem, ir jāsaprot, ka tad šādos gadījumos šīs operācijas būtu jāaptur uz kādu laiku vismaz, lai mm, ierobežotu negadījumu ietekmi pēc iespējas vairāk. Tie priekšsatātais kundze bija par uh, Eh, to situāciju, kas ir ar trialogiem. Protams, mēs turpināsim uzturēt kontakts ar visām iesaistītajām pusēm. Arī šovakar un rīt eh, mums būs cerams ļoti veiksmīgi trialogs ēd ar prezidentūru. Paldies! Paldies, eh, Bēlēta kungs! Mēs tiešām jūs uzklausījām uh, vesels septiņas minūtes, ļāva jums izteikties, tagad citiem eh, vairs eh, nedošu tik daudz laika. Nākamais ir Marinesko kungs, varbūt viņš varētu izteikties īsāk par Galileo. Jā, priekšsādātais kundze šeit ir pilnīgi Cita situācija ar tagadējo prezidentūru nekā ar iepriekšējo prezidentūru. Divās uh, sēdēs mēs izgājām cauri visam tekstam. Ir tikai divas lietas, uh, kas vēl nav izlēmtas līdz šim. Viena, kā jūs varat iedomāties, attiecas uz deleģēto aktu ieviešanu. Tā būs pēdējā lieta, ko apspriedīsim. Un vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar parlamenta priekšlikumu par, par pieteikumiem. Es domāju, ka šeit padome nāks klajā ar priekšlikumu, balstoties uz komisijas iesteikto, kas attiec uz uh, Galileo piešķirtajiem līdzekļiem. Tāda ir situācija. Nākamā tehniskā sēde noteikti būs tā, kurā pas, pabeigsim sarunas un tad varēsim piedāvāt uh, trialogu tikšanos. Grācer. Liels paldies, uh, Marinesko kungs. Tas tiešām bija ļoti īsi. Un tagad uh, vēl jāuzklausa Madurelkungs. kungs. Tā bija, manuprāt, sanāksme, par kuru ir kaut kas sākams, tas ir apvārsnes 2020. Paldies, priekšsādētāji. Par apvārsnes 2020 regulu varu teikt, ka sarunas virzās uz priekšu, bet ka mēs arī esam ļoti satraukušies par uh, padomas priekšlikumu attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu, kas uh, varētu ietekmēt negatīvi šo priekšlikumu. Kas attiec uz trialogiem, var pateikt, ka tā, tie notiek tehniskā līmenī, un līdz šim tika izskatīti atsevišķi regulas panti, un trīzumā droši vien jau piekdien varētu tikt panākta principiāla vienošanās par praktiskiem aspektiem. Uh, Parlaments iestājas par savu priekšlikumu saglabāšanu tajos jautājumos, kas mums ir svarīgi, piemēram, nediskriminācija, dzimuma līdztiesība, pie informācijai, tas uh, ir apspriest arī politiskā līmenī. Un, kā jau priekšsēdētāji teica, līdz šim ir notikuši divi trilogi. Pirmajā bija tāda pietuvināšanās, un otrajā eh, par konkrētiem aspektiem jau bija runa, runājām arī par programmas struktūru. Parlaments eh, aizstāv divas būtiskas lietas, eh, piemēram, iesaistīšanos šajā ietver programmā, un tur ir bijusi jau pirmā pozīcija tuvināšanās, un mūsu pozīcija ir ļoti tuva padomas pozīcijai. bet vēl nav panākta tāda visaptveroša vienošanās. Jo mēs vēlamies skaidru un diferencētu budžetu, un tas ir grūti panākams, un par budžetu mēs esam ļoti nobežījušies, jo padomas priekšlikums nav pieņemams. Ir arī liela atšķirība starp uh, retoriku, kur tiek runāts par krīzes pārvarēšanu, investīcijām pētniecībā un attīstībā, un no otras puses uh, starp priekšlikumiem, ko uh, piedāvājusi padome un kuros mēs redzam, ka uh, piedāvātais finansējums ir zem komisijas piedāvājumu. Ja uh, šāds budžets tiktu pieņemts, tas būtu tiešām ļoti negatīvs signāls, kas negatīvi ietekmētu arī Eiropas Savienības uzticamību un uh, apdraudētu mūsu nākotnes konkurētspēju. Tātad uh, jebkāda vienošanās no, um, par apvārsnes 2020 ir atkarīga no vienošanos par DFS. Mēs šeit komitejā iestājāmies par ambiciozu budžetu un to gribam arī aizstāvēt. Trialogi virzās uz priekšu un tad uh, varēsim sniegt jums vēl tālāku informāciju. Tagad uh, Karvajo kundze lūdzu. Dargie kolēģi, Ļaujiet sākumā pateikties visiem kolēģiem, referentiem un ēnu referentiem, un arī padomēju un komisijai par labo sadarbību. Īpaši gribu augstu novērtēt īrijas prezidentūras atvērtību diskutēt par apvārsni 2020 pakotnē un uh, šo problēmu, par uh, kuru es esmu referente, padarot par uh, pakotnes daļu. Un kā jau Madurels kundze teica, mums bija divi trialogi. Pirmais bija tāds uh, sākums, otrajā tad sākām tiešām konkrēti strādāt. Un uh, tagad esam konstatējuši, kur ir tie punkti, kuros mums joprojām ir atšķirīgas pozīcijas. ka ir sinerģija ar struktūra fondiem, zinātnieku paneļi, informācijas apmaiņai, palīdzību komisijai nosakot uh, zinātnes prioritātes, lai uh, virzītu uz priekšu sarunas. Uh, parlaments ir sagatavojis informatīvus dokumentus par šiem jautājumiem, un tie ir izplatīti uh, arī nosūtīt īrijas prezidentūrai, izskaidrojot Eiropas parlamenta pozīciju par visiem šiem jautājumiem. Noslēgumā gribētu arī uzsvērt eh, to, ko Madurels kundze teica nobeigumā, ka mēs jūtamies vīlušies par to, kāda tagad ir padomas pozīcija par DFS. Mums vajadzētu eh, mērķēt uh, uz, uz tādu ambiciozāku programmu ar plašāku budžetu, un uh, mēs ceram, ka sarunās ar padomu mēs varēsim panākt lielāku budžetu, lai programma būtu spēcīga, kas uh, Eiropai ir vajadzīga izaugsmē un nodarbinātībai. Paldies, lūdzu, Ēler kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka ja tas ir svarīgi, un tāpēc gribētu to uzsvērt, ka šī vienošanās, kas visām politiskajām grupām šajā komitejā ir attiecībā uz to, cik fatāli ir šie piedāvātie samazinājumi viensā izdevuma kategorijā un arī uh, pētniecības pamatprogrammā. Tādi, tātad tas ir, mēs visi esam viensprātis. Um, padome pārkāja pati savus 2020. gada mērķus. Ar to mums pilnīgi vajadzētu kopīgi aicināt, uh, lai šis uh, budžets netiktu apstiprināts. Runājot par um, trialogu, mums bija pirmā konstruktīvā viedokļa apmaiņa par to. Un administratīvā uh, vienkāršošana, tas attiec uz visām trim institūcijām. Tas ir svarīgs jautājums visām trim institūcijām, bet ir atšķirīgi uh, viedokļi par to, kā to labāk sasniegt uh, un kā labāk ņemt vērā iesaistīto pušu prasības. Uh, parlaments pārņēma arī prasības no universitātēm, no pētniekiem, proti to, ka vajadzētu saglabāt pilnīgu izmaksu opciju uh, Un uh, es domāju, ka šeit būs vēl vajadzīgas intensīvāk diskusijas, bet uh, mums ir svarīgi, lai tās pozīcijas, kas parlamentam ir uh, tādas tiešām būsiskas pozīcijas, tās ir visu iesaistīto pušu kopīgās pozīcijas 7. pamatprogrammā un apvārsnī 2020. Tātad to atbalsta gan augstskolas, gan nozars pārstāvi, gan arī MVU pārstāvji un arī pētniecības sabiedrības. Tātad uh, mēs, kā iesaistīto pušu pārstāvji, esam ļoti labā situācijā līdz ar to. Paldies! Paldies! Tagad mums vēl ir trīs minūtes līdz balsojumam. Mums bija paredzēts mūsu sarakstā vēl vairāk, bet uh, tas, ko Kreutzmann kungs stāstīs, varbūt tur vajadzēs vairāk laika, un tāpēc to varētu atlikt uz nākamo sēdi, ja jūs piekrītiet. Bene, allora possiamo cominciare. Eh, abbiamo avremo... Sāksim balsošanu. Mēs atļāvām šodien filmēšanas komandai darboties mūsu komitejā. To jūs droši vien esiet pamanījuši jau. Un tagad uh, izmēģinājuma balsojums, lai pārbaudītu iekārtas darbību. Nobalsosim. Šis ir pārbaudas balsojums. Testing. Check. Bene, noi abbiamo... Ir 43 balsošanas kārtības, bet tikai 37 nobalsojuši. Labi, balsosim vispirms par Čičester ziņojumu. Lūdzu, kolēģi Čičester, paldies, ka devāt man vārdu priekšsēdi. Īsti tikai vēlos sacīt, ka priecājos jums ziņot, ka mēs esam panākuši vienošanos par padomu par Enisas mandātu saturisko pusi. Paldies kolēģiem, referentiem par atbalstu eh, un kopdarbu. Paldies arī mūsu biroja darbiniekiem, īpaši Pīteram Trānam par smagu darbu. Esam vairāk prezidentūru laikā strādājuši, lai eh, sasniegšu rezultātu un uh, Paldies īrijas prezidentūrai, kas to ir pabeigusi, bet četras vai piecas iepriekšējās prezidentūras uh, uh, bija tās, ar kurām mēs vedām uh, eh, smags sarunas. Es ceru, ka rezultāts ir pozitīvi vērtējums. Atvainojos, balsojums būs ļoti sarežģīts šo pēcpusdienu. Es ceru, ka kolēģi tiks ar visu galā. Paldies! Paldies, kolēģi Čičester! Un tagad, kas ir pār šo kompromisu tekstu? Pret, atturās, pieņemts. Tagad divreiz balsosim elektroniski. Pirmkārt, gala balsojums pār, sākam balsot. Beidzam balsot. 48 balsojuši, 47 pār 1 pret, 0 atturas pieņemts. Apsveicam kolēģi Čičester. Tagad par. Uh, uh, normatīvo rezolūciju, normatīvo rezolūciju sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 48 pār 2 pret 2 atturās pieņemts. Tagad kolēģis Šāna Kēlija ziņojums. Tas ir pagašs. Tātad mums būs nepieciešams drusku pacietības. Sāksim ar 304. pārpret atturas pieņemts. 305. grozījums pār pret atturas pieņemts. Vai pārbaudīsim labāk elektroniski? 305. grozījums Rubiga iesniegts. Pa vienas zaļā kartīte pa daudz. Beidzam balsot. 26 pār 25 pret pieņemts. 308 grozījums pār pret atturas. Tas pats rezultāts kā iepriekš droši vien, bet pārbaudīsim labāk elektronis 306 lūdzu. Beidzam balsot. <laughs> 25 pār 26 pret. Mm, tā tad otrādi. Ko jūs gribat teikt? Nē. Atvainojiet. Vai jūs vēlētos ko teikt, lūdzu? Lūdzu, mikrofonā. Es atvainojos priekšsādātājs kundze, bet mūsu divi balsojumi netika pieņemti. Mēs uh, spiedām, mēs esam pār, abi divi, bet uh, mums nekas nenotika. Oui, favor. A favore, questo. Jūs balsojat pār vai pret? Pār. Pār, pār. pār. Labi, abi pār. Jūs gribējāt nobalsot, bet uh, iekārt nedarbojās, uh, bet jūs bijāt pār. Mm, nu, varbūt labāk atkārtosim balsojumu. Labi, atkārtosim balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 28 pret. Pieņemts. 307. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 30. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 310. grozījums pār, pret, atturas noraidīts. 21., 311., 312., 313. grozījums identiski pārpret, lūdzu, vēlreiz pār, pret, atturas pieņemts. 314. pār, pret, atturas pieņemts. 315. pār, pret, atturas pieņemts. 316 pār, pret, atturas pieņemts 317 pār, pret atturas pieņemts 318 pār, pret atturas pieņemts 319, nē, 320 pār, pret atturas noraidīts 320. pārbaudam. Beidzam balsot. 21 pār 36 pret noraidīts. 321 pār pret atturas pieņemts. 322 pār pret atturas noraidīts. 31. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 323. Vai pārbaudīsim kompromisu balsojumu elektroniski par 31. kompromisu, lūdzu. Trīsdesmit pirmais kompromiss. Beidzam balsot. Trīsdesmit trīs pār divdesmit četri pret noraidīts. Atvainojiet, saka priekšsēdi, pieņemts. Atvainojiet, pieņemts. 323. Nē. Allora, qui eh, ci dicono, non so il relatore Kelly, ma qui. Es īsti nezinu, kā tad te īsti ir. Bet es saprotu, tagad man tiek teikts, ka 323. automātiski pieņemts. 323. pār pret atturas noraidīts. 32. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 33. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 329. pār pret atturs pieņemts. 34. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 332 pār pret atturas noraidīts. 3, 3, 4, 3, 3, 5, 3, 3, 6 pārpret. Atturas pārbaudīsim elektroniski. 3, 3, 4 līdz 3, 3, 6. Beidzam balsot. Pieņemts. 38 pār 20 pret. 337 pār pret atturas pieņemts. 35. kompromiss pār pret atturas pieņemts. Mm, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 37 pār 21 pret pieņemts. Trīsimt četrdesmit otrais pār pret atturs noraidīts. Nē, pārbaudīsim elektroniski. 342. Beidzam balsot. 15 pār 44 pret eh, noraidīts. 343. grozījums pār pret atturas noraidīts. 341. pār pret atturas noraidīts. 300, eh, 26. grozījums pār pret atturs pieņemts. 345 pār pret atturs pieņemts. 346 pār pret atturas pieņemts. 347 pār pret atturas noraidīts. 27. pār pret atturas pieņemts. 350 par pret atturas pieņemts. 36. kompromiss par pret atturas pieņemts. 354 par pret atturas noraidīts. 300 Lūdzu, atvainojiet, kas notika ar 353. grozījumu? Ā, tas atkrīt. Nē, par to mums nevajadzēja nemaz balsot. Trīs. 154. Tātad eh, netika balsots piektais noraidīts, bet tagad par 28. grozījumu pār pret atturas noraidīts. Nē, nē. Nu labi, pārbaudam elektroniski. 28 un 30, 356 identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār 21 pret. Trīssimt piecdesmit septītais pār pret atturas pieņemts. 37. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 360. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 361 par, pret, atturas pieņemts. 362 par, pret, atturas pieņemts. 38. kompromiss par, pret, atturas pieņemts.

pret atturas noraidīts. 3, 6, 5 pār pret atturas pieņemts. 3, 6, 6 pār pret atturas pieņemts. 3, 6, 7 pār pret atturas pieņemts. 3, 6, 8 pār pret atturas pieņemts. 39. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 30. kompromiss lūdzu. Pārbaudam 39. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. 35 pār 24 pret. Divdesmit pieci pret. Nu labi. Kā jau sacīja, principā var arī vēl otrais balsot elektroniski, ja tiešām ir tāda nepieciešamība. Bet nu labi. Tagad 40. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 3, 7, 3 pār pret atturas noraidīts. 3, 3, 7, 5 pār pret mm, pārbaudam. Beidzam balsot. 40 pār 20 pret pieņemts. 375 pār pret 378, eh, 379 pār pret atturas pieņemts. 41. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 382 pār pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 383 pār pret atturas pieņemts. 384 pār pret atturas pieņemts. 31 pār pret atturas pieņemts. 385 pār pret atturas pieņemts. 386 pār pret Atturas noraidīts. 3, 8, 7, 3, 8, 8 pārpret. Atturas noraidīts. 32 pār. Pre. Atturas pieņemts. Pārbaudam. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 pār 20 pret pieņemts. 33. 389, 390 pār pret atturas pieņemts. 391 pār pret atturas noraidīts. 34 pār pret atturas pieņemts. 35 e, par, pret, atturas pieņemts. 394 par, pret, atturas noraidīts. 395 un 36 par, pret, atturas pieņemts. 396 par, pret, atturas noraidīts. 37 pār pret atturas pieņemts. 42. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 43. kompromiss pār pret atturas pārbaudam. 43. kompromiss. Viens sociālists pa daudz nobalsoja. Beidzam balsot. 40 pār, 19 pret, pieņemts. 402 pār, pret, atturas, pieņemts. 42 pār, pret, atturas noraidīts. 403 pār, pret, atturas noraidīts. 404 pār, Lūdzu, 404 pār, pret, atturs noraidīts, 405 pār, pret, atturs pieņemts, 40 un 406 identiski pār, pret, atturs pieņemts, 408 pār, atkrīt vai 408 pār pret atturs noraidīts. 44. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 412 pār pret atturs noraidīts. 45. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 400 15 pār, eh, pieņemts 460, 46. kompromiss pār, pret, atturs pieņemts 43 pār, pret, atturs pieņemts 418 pār, pret, atturs pieņemts 419 pār, pret, atturs pieņemts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 atturas pieņemts 4, 2, 6 pār, pret atturas pieņemts 48 pār, pret atturas pieņemts 427 pār, pret atturas pieņemts 4, 3, 4 pār, pret atturas pieņemts 4, 3, 4. 5 pār, pret, atturs, noraidīts. 4, 3, 6 pār, pret, atturs, pieņemts. 4, 3, 8 pār, pret, atturs, pieņemts. 4, 3, 7 pār, pret, atturs, pieņemts. 4, 3, 4, 40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 444. Beidzam balsot. Atvainojiet, saka priekšsēd, noraidīts. 4, 4, 3 pār, pret, atturas pieņemts. 4, 4, 5 pār, pret, atturas noraidīts. 47 pār, pret, atturas pieņemts. 49. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 4, 51 pār, pret, atturas noraidīts. 49. pār pret atturas pieņemts. 4, 54 pār pretri atturas noraidīts. 4, 5, 5 pār pret atturas noraidīts. 4, 5, 6 pār pret atturas pieņemts. 50. pār pret atturas pieņemts. 51. pār pret atturas pieņemts. 50. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 458 pār pret atturas noraidīts. 53. pār pret atturas pieņemts. 51. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 463. pār pret atturas pieņemts. 464. pār pret atturas pieņemts. 465 pār pret atturas noraidīts. 52. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 4, 6, 8 pār, pret, atturas noraidīts. 4, 6, 9 pār, pret, atturas pieņemts. 55. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 56. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 472 par, pret, atturas pieņemts. 473 par, pret, atturas noraidīts. 474 par, pret, atturas noraidīts. 475 par, pret, atturas noraidīts 4, 7, 6 pār, pret atturas pieņemts 57 pār, pret atturas pieņemts 4, 7, 7 pār, pret atturas noraidīts 4, 7, 8 pār, pret atturas pieņemts 479 un 480 identiski pār, pret, atturas pieņemts. 53. kompromis pār, pret, atturas pieņemts. 483 pār, pret, atturas pieņemts. 54. kompromis pār, pret, atturas pieņemts. 486. pār pret atturs. Man šķiet, ka, bet nu pārbaudīsim. 486. sākam balsot. Beidzam balsot. 11 pār 48 pret noraidīts. 4, 8, 7 pār, pret, atturas, noraidīts. 4, 8, 8 pār, 4, pret, atturas, pieņemts. 4, 8, 9 pār, pret, atturas, pieņemts. 60. un 490. identiski pār, pret, atturas, pieņemts. 4, 9, 55. Eh, kompromiss par pret atturas pieņemts. 4,97 pār pret atturas pieņemts. 62 eh, pār pret atturas pieņemts. 4,99 pār pret lūdzu. 4, 9, 8 atkrīta, un tādēļ mēs balsojam par 499. pār, pret, atturas pieņemts. 63. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 500. pār, pret, atturas pieņemts. 64. pār, pret, atturas pieņemts. 501 un 502 identiski. Pār, pret, atturs, noraidīts. 56. kompromiss pār, pret, atturs, pieņemts. 57. kompromiss pār, pret, atturs, pieņemts. 508. pār, pret, atturs, noraidīts. Pārbaudam 508. lūdzu. Beidzam balsot. 15 pār, 43 pret, noraidīts. 67. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 509. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 510. pār, pret, atturas pieņemts. 511. pār, pret, atturas pieņemts. 58. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 515. pār, pret, atturas pieņemts. 518 pār. Atvainojiet, saka priekšsēde. Atvainojiet, mums vēl ir jābalso par 69. 69 referenta grozījumu. Vai jūs atradāt? Tas ir pēc 59. kompromisa. Mums ir jābalso pa 69. grozījumu. Vai esat gatavi? 69. pār pret atturas Pieņemts. Pārbaudam. 69. lūdzu. Beidzam balsot. 30 pār 28 pret pieņemts. 518 pār pret atturas pieņemts. 519 pār pret atturas pieņemts. 521 pār pret 520 atkrīt. Tagad 521 pār pret atturas noraidīts. 60. kompromiss pār pret atturas pieņemts.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 531. pār, pret, atturs pieņemts. Identiski 532 un 533 pār, pret, atturas pieņemts. 534. grozījums pār, pret, atturas pārbaudām. 534. grozījums. Beidzam balsot. 24 pār 34 pret. Noraidīts. 535. pār pret. Atturs noraidīts. 5, 3, 6 pār, pret, atturas, noraidīts. 5, 3, 7 pār, pret, atturas, pieņemts. 5, 4, 2 pār, pret, atturas, noraidīts. 5, 4, 1 pār, pret, Atturas noraidīts. 5, 4, 3, 5, 4, 4, identiski pār, pret, atturas, pieņemts. 70. pār, pret, atturas, pieņemts. 5, 4, 7 pār, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam. 547. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār 28 pret pieņemts. 71. pār pret atturs pieņemts. 72. pār pret atturs pieņemts 5, 4, 8, 5, 4, 9 identiski pār, pret, atturs pieņemts 5, 5, 1 pār, pret, atturs noraidīts 5, 5, 2 pār, pret, atturs pieņemts 5, 5, 3 un 5, 5, 4 identiski pār, pret, atturas pieņemts. 73, 557, 558, 559 identiski. Pār, pret, atturas pieņemts. 561 pār, pret, atturas noraidīts. 562 pār, pret, atturas noraidīts. 563 pār, pret, atturas noraidīts. 5, 6, 4 pār, pret, atturas noraidīts. 5, 6, 5 pār, pret, atturas noraidīts. 5, 6, 6 pār, pret, atturas pieņemts. 5, 6, 7 pār, pret, atturas noraidīts. 5, 6, 8 pār, pret, pret, atturas, noraidīts 5, 6, 9 pār, pret, atturas, noraidīts 5, 7, 10 pār, pret, atturas, noraidīts 5, 7, 1 pār, pret, atturas, pieņemts 5, 7, 2 pār, pret, atturas, pieņemts 5, 7, 3 pār, pret, atturas, pieņemts pieņemts 574 pār, pret atturs pieņemts 575 pār, pret atturs pieņemts 575 pār, pret atturs 5. 577 pār, pret atturs pieņemts 578 pār, pret atturs pieņemts 579 pār, pret atturs pieņemts atturas pieņemts 5, 80 pār, pret, atturas pieņemts 5, 83 pār, pret, atturas noraidīts 75 pār, pret, atturas pieņemts 5, 84 pār, pret, atturas pieņemts 5, 85 pār, pret, atturas pieņemts 76 pār, pret, pret atturas pieņemts. 5, 8, 6 pār pret atturas noraidīts. 5, 8, 7 pār pret atturas noraidīts. 5, 8, 8 pār pret atturas pieņemts. Identiski 77 un 589 pār pret atturas pieņemti. 590 pār 78 par pret, at, nu, eh, pārbaudam, 78. 78. pār. Nu labi, jā, atklājam balsu, sākam balsot. 78. Jūze. Beidzam balsot. 31 pār 26 pret pieņēmts. 61. kompromiss par pret, atturs pieņemts. 593. par, pret, atturs noraidīts. 596. par, pret. Nē, nē, nē, priekšsēdētājs saka, atvainojos. 597. par, pret, atturs pieņemts.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 Pārbaudīsim 605, ja vēlaties. Lūdzu, sākam balsot. Nē, nē, nē, tas atkrīt. Atkrīt. 605. nē. 80. un 606. par pret atturas pieņemts. 609. par pret atturas pieņemts. 611. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 611. lūdzu.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 pret atturs noraidīts. Tātad 636 līdz un 7 kopā par pret atturas pieņemts. 638, 39 un 40 kopā par pret atturas pieņemts. Kompromisēs 8 par pret atturas pieņemts. 83 par pret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 pret, atturas, pieņemts. 87 par, pret, atturas, pieņemts. 671 par, pret, atturas, pieņemts. 672 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 70 par, pret, atturas, pieņemts un tagad 673 un 74 5 par pret. Kas, kas? Nē, prieksēdētāji saka, nē. Atkrīt. Un pārējiem pie 677 par pret. Atturas pieņemts. 678 par pret. Atturas pieņemts. 679 par pret. Atturas pieņemts. 680 par pret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 pretatturas pieņemts 689. Divās daļās. Pirmā daļa par pretatturas pieņemts, otrā daļa par pretatturas pieņemts. 690 par pretatturas pieņemts. Kompromiss 73 par pretatturas pieņemts.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 Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 76. kompromisu grozījumu, lūdzu. Sākam balsot, beidzam balsot. 32 pār 27 pret. Pieņemts. 723 pār pret. Atturs. Noraidīts. 724 pār pret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 pret atturs noraidīts. Kompromiss 78 par pret atturs pieņemts. Kompromiss 70, 747 grozījums par pret atturs noraidīts. Kompromiss 79 par pret atturs pieņemts. Grozījums 751 par pret atturs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 86 kompromiss par, pret, apturas pieņemts. Kompromiss 87 par, pret, apturas pieņemts. 800 kopā 66 un 867 par, pret, apturas pieņemts. 868 par, pret, apturas pieņemts. Kompromiss 88 par, pret, apturas pieņemts.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 atturs pieņemts. 135 par, pret, atturs pieņemts. 136 par, pret, atturs pieņemts. 137 par, pret, atturs pieņemts. 138 par, pret, atturs pieņemts. 139 par, pret, atturs pieņemts. 140 par, pret, atturs pieņemts. 141 par, pret, atturs pieņemts. 142 par, pret,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 un 81 kopā par pretaturas pieņemts. 882 un 883 kopā par pretaturas noraidīts. 884 par pretaturas noraidīts. 155 par pretaturas noraidīts. 156 un 885 kopā par pret atturas pieņēmts.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 8, 9, 5 lūdzu balsojam par, pret, atturas noraidīts. 896 par, pret, atturas noraidīts. 159 par, pret, atturas pieņemts. 897 par, pret, atturas pieņemts. 898 par, pret, atturas noraidīts. 899 par, pret,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 atturas pieņemts. 909, 910 kopā par pret atturas noraidīts. 912 par pret atturas noraidīts. 163 par pret atturas pieņemts. 914 par pret atturas noraidīts. 900 Priekšsēdētāji pārsakās. Minūtīti. Kompromiss 90 lūdzu par. Pret. Atturas pieņemts. 900. 916 mēs par to nebalsojam. Tātad 900. 917 pieņemts. 165 106 pār pret atturs pieņemts, 107 pār pret atturs pieņemts, 108 pār pret atturs pieņemts. Simtu sešdesmit astoņi pārbaudām simt sešdesmit astoto. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 168. ir Noraidīts. 29 pret 28 pār. Simtais astotais noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. 170 par pret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 atturs noraidīts. 180. Labi, pārbaudīsim 183. elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Tagad būs. Šitas būs 185. A favore 18 contrari. 34 pār 18 pret.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 noraidīts. 188. par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 191. par, pret, atturas, pirmai, pieņemts. 192. par, pret, atturas, noraidīts. 193. par, pret, atturas pieņemts. Simtu deviņdesmit ceturtais par, pret, atturas noraidīts. 195. un 97. pār, pret, atturas noraidīts. 198. pār, pret, atturas pieņemts. 198 par, pret, atturas, noraidīts. 199 par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 204 par, pret, atturas, pieņemts. Astotais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 207. par pret atturas pieņemts. 4. grozījums par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts pārbaudīsim. Pārbaudīsim desmito kompromisu lūdzu. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 27 pār, 32 pret, noraidīts. 211 par, pret, atturas, noraidīts. Kā lūdzu? diemžēl nevar dzirdēt no zāles. Mums vispirms ir jānobalso par 211 un 212, jo desmitais kompromiss tika noraidīts. Tas nozīmē, ka mēs vispirms tagad balsosim par 2011, 211 grozījumu. Un par 212 par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturas noraidīts. 213. par, pret, atturas noraidīts. 214. par, pret, atturas noraidīts. 215. par, pret, atturas noraidīts pieņemts. 216. un 17. kopā par pret atturas noraidīts. 218. par pret atturas noraidīts. 219. par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 228. par, pret, atturas pieņemts. 14. kompromiss par, par, 14. kompromiss pret, atturas pieņemts. 229. par, pret, atturas noraidīts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 232. par, pret, atturas noraidīts. 233. par, pret, atturas pieņemts. 8. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 235. par, pret, atturas noraidīts.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 noraidīts. 243 par, pret, atturas, noraidīts. 244 par, pret, atturas, noraidīts. 10 par, pret, atturas, pieņemts. 245 par, pret, atturas, noraidīts. 247. par, pret, atturas, noraidīts. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 252., 53. un 54. kopā par, pret, pieņemts. 255. par pret atturas noraidīts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. Nē, 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 263. par pret atturas pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 264. par, pret, atturas, noraidīts. 265. par, pret, atturas, noraidīts. 266. par, pret, atturas, pieņemts. 267. par, pret, atturas, pieņemts. 269. par, pret, atturas, noraidīts. 270. par, pret, atturas noraidīts. 271. par, pret, atturas pieņems. 272. par, pret, atturas noraidīts. 273. par, pret, atturas noraidīts. 274. par, pret, atturas pieņemts. 16. par, pret, atturas pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 276. pār pret atturas noraidīts. 277. pār pret atturas noraidīts. 278. par pret atturas noraidīts. 280. par pret atturas noraidīts. 281. par pret atturas pieņemts. 282 par pret atturas pieņemts. 284. Kompromiss atkrīt, tātad 284. pār pret atturas noraidīts. 285. pār pret atturas pieņemts. 286 par pret atturas pieņemts, 287 par pret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 pret atturas pieņemts. 29. kompromiss par pret atturas pieņemts. 303. par pret atturas pieņemts. Tas arī ir viss, un tagad galīgais balsojums. Sākam balsot, personālais balsojums. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Kāds ir rezultāts? 33 a favore. 33 par, 24 pret, 1 atturējies. Pieņemts, apsveicu referentu. Paldies jums visiem par pacietību balsojumā. Vrasa. Aš vrasa felī. Tikau kundze. Es gribētu apsveikt Uh, darbiniekus politiskajās grupās uh, ar paveikto darbu. Viņi, ir, manuprāt, ir ieguldījuši milzīgu darbu, bijuši tur ļoti daudz tikšanās reizes un gribētu tomēr ar nožēlu uzsvērt uh, to, ka veids, kā mēs strādājām, nebija tas piemērotākais. Uh, Balsošanas eh, saraksti tika mainīti vakaros, daži kompromisa grozījumi tika atsaukti, un eh, kaut gan dažas politiskās grupas eh, parakstīja zināmas kompromisa grozījumus, šodien tomēr viņas balsoja pret šiem grozījumiem. Tas pats attiecas uz citiem grozījumiem, daži grozījumi tika atsaukti un tā tālāk. Tāpēc gribētu pateikt, ka darba stils varbūt nebija tas piemērotākais, un es ceru, ka nākotnē priekšsēdētais kundze kopā ar koordināciju koordinatoriem. Jūs noteiksiet zināmus laika ierobežojumus eh, pēdējām izmaiņām, kuras var veikt eh, balsošanas sarakstos. Un es gribētu eh, paust tomēr pateicību no sociālās grupas puses par visiem ieguldītajiem pūliņiem. Tagad Kelī kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms gribētu pateikties kolēģiem par enerģiju un pacietību. Gandrīz tūkstoši balsojumu šodien bija. Paldies, ka jūs tik koncentrēti piedalījāties balsošanā. Paldies priekšsētātais kundze par to, ka efektīvā veidā novadījāt balsojumu. Un paldies arī Pilārai, kura uh, ir mūsu koordinātori. Paldies visiem padomdevējiem un visiem, kas bija iesaistīti uh, sagatavojot šo gūzmu grozījumu uh, ļoti īsā laikā. Mēs esam vadošā komiteja, Un uh, ir ļoti svarīgi, ka mēs savu atzinumu sagatavojām. Mums bija jāstrādā arī zaļajā nedēļā, bija kompromisa grozījumi, daži no tiem beigās tika atsaukti, bet, nu, tas arī um, ir pieņemami, bet uh, bija tiešām laika ierobežojums, tā pašā laikā bija ļoti daudz diskusiju, ēnu referenti ļoti daudz diskutēja, un tagad mums ir ļoti skaidra pozīcija no ITRE komitejas, un tas ir arī tas, kas bija nepieciešams. Katrā ziņā gribētu pateikties visiem iesaistītiem un uzsvērt vēl vienu lietu. Mana dur, manas durvis bija atvērts visiem, es visus uzklausīju, man bija apmēram 200 tiekšanās, es uh, pieņēmu daudz ko, ko uh, um, kāds teica, uh, to, kas man šķita nozīmīgs, to es iekļāvu un pārējo neiekļāvu. Es uzklausīju liels uzņēmums, MVU, NVO, uh, deputātus, komisijas darbinieks un tā tālāk. Es domāju, ka tiešām šis uh, bija lielisks, uh, lieliska pieredze man un uh, um, noteikti mēs strādājam visi ar lielu uh, apņēmību un atdevu. Un paldies par šo iespēju itrakomtie. And, uh, un es uh, jums izmaksāšu um, alu, ja vēlties. Grazie, kolega Kelly. Volevo ricordare ai kolēģi deputāti. Gribētu atgādināt uh, deputātiem, ka nākamā sanāksme notiks 18. martā pēcpusdienā un 19. martā visu dienu. Tagad gribētu vēl jums atgādināt arī to, ka notiks seminārs 21. februārī ceturtdien no 3. pēcpusdienā, kur piedalīsies astoņas kandidātu valsts un potenciālās kandidātu valsts. Un, ja jūs vēlētos, jūs varat piedalīties šajā seminārā.